Tagad vēlos sveikt 25 viesus no mm, Eiropas uh, uh, redakcijas nama, kas uh, ir ieradušies, sakojot dažu kolēģu komitejas locekļu ielūgumam. Laipni lūdzam! Un tagad um, apstiprināsim sanāksmes protokolu. Prot protokola uzmetums no 22. jūlijā atrodams jūsu mapēs. Vai jums ir um, komentāri par protokolu? Ja nē, tad um, uzskatīsim protokolu par pieņemtu, ja neviens neizvirzīs iebildumus sanāksmes laikām. Priekšsēdētāja paziņojumi. Runājot par tulkošanu, mums ir iespēja saņemt tulkojumu šodien no šādām valodām - franču, vācu, itāļu, nīderlandiešu, anglu, grieķu, spāņu, čehu, ungāru, latviešu, poļu, slovāku, slovēņu, bulgāru, rumāņu un horvātu. Atgādinu, ka šī sanāksme tiek straumēta internetā. Tagad uh, nākamais punkts mm, - Eiropas enciklopēdija konference 2019. Melbārdas kundze īsi lūgusi vārdu, lai painformētu par pasākumu, kas notiks Briselē 11. un 12. oktobrī. Tas augtā Eiropas enciklopēdija konference 2019. Lūdzu, Melbārdas kundze, jums vārds. Uh, <clears throat> thank you very much, uh, Mr. Chair. Paldies priekšsādātājiem. Īstenībā 10. un 11. oktobrī tas notiks Eiropas uh, enciklopēdiju konference, norisināsies Briselē. Ducas uh, organizāciju no vismaz 16 valstīm piedalīsies arī parlamenta pārstāvji, uh, arī Eiropas parlamenta pētniecības dienests. Īstenībā lielā Norvēģu enciklopēdija ir tas organizators, kas inicēja šo tikšanos, un tā būs pirmā reize, kad tiksies Eiropas enciklopēdiju uh, redakcijas nami un arī uh, Ziemeļamerikas um, enciklopēdiju redakciju namu pārstāvji. Nu, vispār var sev pajautāt, kāpēc informācijas laikmetā mums ir vajadzīgas enciklopēdijas kad informācija ir pieejama tiešsaistē, visu var atrast internetā. Bet es uh, līdzīgi daudziem ekspertiem uzskatu, ka uh, viltu ziņu laikmetā, blogeru un uh, ietekmētāju uh, laikmetā mums uh, vēl vairāk ir vajadzīgas enciklopēdijas, kā pārbaudīto zināšanu avots, tā teikt, droši vārti uz uh, uzticamu uh, informāciju, ko sagatavojuši profesionāļi. Es vēlos arī papildināt, ka pagājušo gadu Eiropas eh, parlamenta pētniecības eh, dienests sagatavoja lielisku padziļinātu analīzi par Eiropas tiešsaistes enciklopēdijām un to pieejamību droši vien mm, par to arī tiks runāts šajā konferencē un uh, organizatori mm, palūdza man organizēt nelielu mm, pieņemšanu, lai um, parlamentā, lai pastāstītu vairāk par konferenci, un uh, es uh, uh izdalīšu jums arī ielūgumus, lai piedalītos šajā pieņemšanā 9. oktobrī. Un uh, cerams, ka šī pieņemšana iedvesmos jūs apmeklēt arī pašu pasākumu mm, enciklopēdiju konferenci. Paldies! Paldies, Melbārdas kundze! Tagad Eiropas dienu, valodu diena, kas uh, saistīta ar daudzvalodību Eiropas Savienībā. Jūs zināt, 26. septembrī mēs svinam Eiropas valodu dienu. Iepriekšējā koordinatoru sanāksmē esam izlēmuši uh, noturēt diskusiju komitejā par šo tēmu. Tā kā 2001. gada 2001. Mm, gads bija Eiropas valodu gads, un tas noritēja ļoti veiksmīgi. Eiropas Savienība un arī um, Eiropas padome uh, izlēma katru gadu 26. septembrī atzīmēt Eiropas valodu dienu. Uh, tiek organizēti pasākumi, kas uh, izskaidro daudzvalodības koncepciju un uh, veicina mm, apgūt jaunas valodas, izskaidro pilsoņiem uh, situāciju ar daudzvalodību. Mums ir 2001. gada deklarācija, un tur ir rakstīts, ka um, katrs ir pelnījis iespēju gūt peļņu personīgu, tā teikt, ieguvumu no kultūras uh, un mm, ekonomikas um, priekšrocībām, ko uh, dod valodu zināšanas. Šodienas diskusijai mēs esam ielūguši divus viesus uh, - Olga Lomova, kas ir sinoloģe Karla Universitātē Prāgā, un uh, Mihails Točs, no Eiropas komisijas. Viņi mums vairāk pastāstīs par daudzvalodības un valodu, svešu valodu apgūšanas koncepcijām un aspektiem. Lomovas kundze, Točkungs, um, prieks jūs redzēt un paldies, ka ieradāties. Visu pirms došu vārdu Lomovas kundze, jums ir desmit minūtes. Good morning, everybody. Labrīt visiem! Vispirms liels paldies, ka uzaicinājāt Pirms izteikties par valodām un kultūram, nolapni paziņošu, ka mūsu universitātē Prāgā mēs atzīmējam Eiropas valodu dienu, un mums ir sagatavots ļoti daudz pasākumu visam dienas garumam, lai pastāstītu vairāk par valodām, ko var mācīties gan vai no nu mūsu universitātē, vai no nu citur Prāgā. Es centos saskaitīt, cik tad īsti valodu mēs varam apgūt Prāgā. Vairāk par 40 sanāca, es konkrēti precīzi skaitli aizmirsu. Nu, godīgi sakot, visi kontinenti labi pārstāvēti, nedaudz atpaliekam, tikai runājot par Āfrikas kontinentu, bet arī šo situāciju cenšamies labot. Mani palūdza izteikties. Um, Eh, šeit, eh, šīs komitejas sanāksmē, un es padomāju, kā var sasaistīt valodas un kultūru. Jo mēs eh, dzīvojam laikā, kas um, ir ļoti straujišs laiks. Un mūsu studenti arī vēlas apgūt jaun, jaunas valodas ļoti ātri. Ātrums ir tas atslēgvārds, varētu teikt. Un dažreiz pielāgošanās uh, Eh, modernajam dzīves stilam un um, viss tas, eh, ko tas nozīmē, ātruma ziņā, eh, nu, liek piemirst nedaudz par to, ka jaunas valodas apgūšana nozīmē ne tikai um, vārdu krājumu un uh, gramatiku, bet arī starpkultūru attiecības. Uh, Katra valoda cieši saistīta ar attiecīgās valsts vai iedzīvotāju grupas kultūru, un mācoties, apgūstot valodu, mēs iemācāmies pavisam jaunu pasauli, kas visnotaļ var atšķirties no mūsu ierastās pasaules. Ilgu laiku esmu bijusi skolotāja, arī tulkotāja, runāju vairākas valodas, nu, pirmā svešu valoda un uh, visiemīļotākā ir ķīniešu valoda. Un nu, man ir pieredze komunicēt svešu valoda un varu pateikt, izējot no šīs pieredzes, ka apgūta valodu, apgūt um, citas valsts valodu nozīmē apgūt citas valsts kultūru, mm, runājot um, eh, daudzās valodas pārslēdzoties no vienas valodas uz otru, jūs eh, izmantojat ne tikai eh, kultūras kodus, bet eh, jūs pārslēdzaties arī citas valsts, citas tautas kultūrā. Jūs nonākat pavisam citā pasaulē, un um, jūsu arī zināšanas par pasauli daļai mainās atkarībā no valodas, ko jūs izmantojat. Tātad, jo, ja vēlaties apgūt valodu, jums tā ir jādzīvo. Jums eh, jābūt iecietīgam attiecībā uz eh, kultūrālām atšķirībām un šī eh, tā sauktā lingvistiskā kultūras empātija ļauj jums uzlabot arī jūsu pašu uztveri, paplašināt pieredzi. Mēs čehu valodā izmantojam tādu sakām vārdu uh, cik valodu jūs eh, apgūstat, eh, tik eh, daudzreiz jūs kļūstat par cilvēku. Vai praktiski mm, tad jūs atkarībā no tām valodām, ko jūs varat runāt, jūs kļūstat par dažādu cilvēku, izmantojot citu valodu katru reizi. Un um, nu, es domāju, ka kaut kas līdzīgs atrodams arī citās valodās. Nu, es mēģināšu arī to ilustrēt ar piemēru. Sāksim ar vārdu kultūra. Es papētīju šo nu, vārdu četrās uh, uh, vārnīcās, angļu valodas vārnīcā, čehu valodas vārnīcā un ķīniešu valodas vārnīcā. Un tad, um, kad es to izpētīju, nu, kultūra nav vienkārši jēdziens. Nu, tad es paskatījos no vienas puses, ko saka vārnīca, un otras puses, um, kā mēs šo vārdu izmantojam ikdienā. Un te ir zināmas atšķirības. Tātad sāksim ar Oksfordas, ar Oksfordu vārnīcu. Nu, te ir uh, vairāk kas uh, idejas apkopotas pie, pie šī jēdziena. Tā principā runa ir par, par tradīcijām, gan par um, idejām, mākslu, dzīvesveidu, sociālām organizācijām, un tikai kaut kad daudz vēlāk parādās kultūras aktivitātes, teiksim, kā literatūra, mūzika, kinematogrāfs, kas viss uh, ir sociālā tīkla sastāvdaļa. Ja aplūkosim čehu valodas vārnīcu un šķirkli kultūra, definīcija ir daudz vienkāršāka un uh, kultūru uzreiz piesaista mākslai un, um, zināmā mērā, arī zinātnei. Nu, tad, teiksim, mums ir Mēriem Webster vārnīca, kas ir amerikāņu vārnīca. Nu, jūs varat redzēt šeit uz ekrāna arī šo definīciju, bet tā, nes, nestaustīšu tagad par visu, bet uh, definīcija atšķiras no Oksforda vārnīcas definīcijas. Tur ir salikti pavisam citi akcenti. Un tad, tad ir ķīniešu vārnīca, kur definīcija ir visīsākā. Un tur ir arī tādi specializēti jēdzieni, vairāk, izska, vairāk izmantoti. Bet uh, arī ļoti vispārīga, vispārīgs apraksts par uh, uh, prasmi rakstīt un lasīt. Arī tā ir kultūra. Ķīniešu vārnīcas uh, izpratnēm. Un tad es papētīju to, kā mēs šo vārdu izmantojam ikdienā. Nu, es eh, nevaru runāt par angļu valodu, eh, es tiekšos par čehiem. Viņi lielākoties saista kultūru ar mākslu, filmām, izklaidi. Kad es biju jauna, teiksim, izklaide nebija kultūras sastāvdaļa, bet tagad to uzskata par kultūras sastāvdaļu, un eh, par citām sarežģītām lietām, kas pieminētas vārnīcā, cilvēki ikdienā parasti nedomā. Ja paskatīsieties uz šo vispārīgo izmantošanu, izmantošanas kontekstu ķīniešu valodā, nu, tā ir viena nozīme, kas uh, ir ļoti raksturīga ikdienas lietošanai, proti kultūra ir uh, uh, tradīcijas un kā tās uh, izrāda ikdienā. Teiksim, apģērbs, ēdiens, izturēšanās, mm, tipiskā izturēšanās sabiedrībā. Un parasti šādu definīciju vārnīcā nevar atrast. Tātad kopsavilkumā teikšu, valoda veidojas uh, caur vairāku aspektu prizmu, kas mums šķiet svarīgi, bet ir tendence vārnīcās arī noturēt um, tādas varbūt vairāk zinātniskās definīcijas, uh, kas uh, iespējams konfliktē ar ikdienas lietojumu. Tātad. Tā, Tas vēlreiz apliecina, cik uh, daudzšķautņaina e, un elastīga ir valoda, kā tā pati attīstās, e, e, pielāgojas apstākļiem, sabiedrības vajadzībām uz doto brīdi. Un tas vēlreiz pierāda, ka vārnīcas vienmēr tā kā atpaliek, paliek vienu soli atpakaļ un um, nevar izsekot līdzi tam, kas notiek sabiedrībā. Un ir jāsaprot, ka valoda ir ļoti sarežģīts, valodas vide ir ļoti sarežģīts fenomens. Un vide, kurā mēs dzīvojam, veido arī mūsu valodu. Un, ja sāksim vairāk uh, novērtēt uh, to, cik uh, daudzveidīga ir mūsu valoda. Uh, varēsim labāk saprast arī citus cilvēkus, ar kuriem komunicējam, bet uh, labāk saprast arī sevi un to kultūru vidi, kurā dzīvojam. Un uh, pamazām varēsim sākt uh, mēģināt arī vairāk novērtēt šo daudzvalodības koncepciju un uh, tad varētu arī vairāk novērtēt svešvalodas un vairāk censties tās apgūt. Īstenībā es varētu šo prezentāciju noturēt arī čehu valodā. Nu. Paldies, Lamovs kundze! Tagad es vēlos dot vārdu Toičkungam no komisijas puses, lai viņš varētu prezentēt savu jautājumu valodu mā, apmācības Eiropas Savienībā. Arī jums, Točkungs, desmit minūtes. Jā, paldies priekšsēdētāju, dargo Frans. Vēlos īsi izmantot laiku, lai pastāstītu par galveno problēmu jautājumu mūsu rīcību politiku vidū. E, Frans kungs, jūs jau pieminējāt šo attiecīgo padomi, un ja jūs ieinteresē, kas notiek katrā uh, no uh, valstīm saistībā ar šo uh, darbu, tad jūs varat to iepazīties attiecīgajās mājaslapās. Mums ir vairākās simts dažādu pasākumu, ar kuriem varat iepazīties Eiropas padomas mājaslapā. Tātad kādi ir galvenie izaicinājumi un problēma jautājumi? Mūsu galvenais mērķis ir apgūt vēl divas svešvalodas papildu dzimtajai valodai. Un ja mēs palūkamies pēdējo gadu progresu, tad situācija ir tāda, ka apgūstot pirmo svešvalodu, progress ir ļoti ievērojams. Šeit jūs slaidā redzat attīstību. Uh, no 2003. līdz 2016. Eh, gadām. Šo pētījumu ir sagatavojis Juri Dais. Un mēs redzam, ka pirmā svešvaloda tiek eh, ļoti bieži apgūta, to sāk apgūt jau ļoti agri, jau pirms eh, skolas gaitu uzsākšanas. Tātad šeit situācija attiecībā uz pirmo svešvalodu izskatās ļoti labi. Otrs mērķis šī otrā svešvalodas apgūve. Šeit situācija nav tik spīdoša, ja mēs redzam, šeit ir atspogļot attīstība kopš 2003. gada. Šeit nesam novērojuši nekādu progresu tādā, tajā veidā, kā tiek eh, norganizēta apmācība, cik agri tiek apgūta otrā valoda. Ir vēl joprojām tāds dalībvalsts, kur tikai otrajā klasītē tiek apgūta otrā svešvaloda. Un ļoti daudzās valstīs tas uh, nav obligāts mācību priekšmets. Un ja mūsu mērķis ir tiešām apgūt šo otro svešvalodu, mēs gūstam labu progresu pirmajai svešvalodai, taču otrajai svešvalodai nav šāda laba progresa. Un īpašs izaicinājums mēs saskatām profesionālās apmācības jomā. Uh, Šeit esam diskutējuši arī dažās uh, dalībvalstīs par to, ka politiskais mērķis ir apgūt svešvodas visiem. Tas attiecas gan uz vispārējo izglītību, gan profesionālo izglītību. Un īpaši profesionālas izglītības jomā mēs saskatām ļoti lielus izaicinājumus, lai tu šo mērķi īstenotu. Kas tiek apgūts? Šeit uh, apkopoja tās valodas, kuras tiek visbiežāk apgūtas. Manuprāt, šeit nav nekādu pārsteigumu. Gandrīz visi mācās angļu valodu, galvenā dominantā valoda, kas tiek apgūta Eiropā. Un pārējās visbiežāk apgūtās valodas, jūs redzat, ir franču, vācu, spāņu, krievu un itāļu valodas. Tātad jūs spēcīgi var redzēt ļoti spēcīgu angļu valodas pārsvaru. Uh, Un ir jārunā arī par to, kādas valodas tiek piedāvātas mācību procesā. Jā, piedalīties mācību procesā tā ir viena lieta, bet uh, spēja pēc mācībām lietot šo valodu tā ir pavisam cita lieta, un tad ir jāpalūkojas arī daudz rūpīgāk, kādas ir šīs prasmes. Pirms pāris gadiem mēs veicām aptauju tieši pētot šo jautājumu, proti, kādas ir valodu prasmes dažādajās dalībvalstīs. valstīs. Jums tagad uh, nav jāiepazīstās ar visiem šiem skaitļiem. Vienkārši zilajā krāsā ir redzams labs valodas apgūves līmenis. Mēs testējam 15-gadīgus uh, eh, respondentus. Un uh, tas ir arī uh, šīs vidējais apgūves līmenis arī speciālistiem pie mums. Un uh, pelēkajā un celtnējā uh, zonā jūs redzat nepietiekams valodas zināšanas. Tāpēc arī konstatējām, ka ja tiek uh, noteikts uh, konkrēts mācību saturs saskaņā ar Eiropas padomus noteiktiem kritērijiem, uh, sas, ka jāsasniedz B1 vai C1 līmenis, tad attiecīgi var redzēt arī valodas prasmes apgūves sadalījumu. Uh, Tāds kā kopsavilkums, kāda ir šī situācija. Tātad pirmā svešvaloda progress ir ievērojams. De facto ir tā, ka gandrīz visi mūsdienās apgūst angļu valodu, otro svešvalodu apgūt vēl joprojām, tas rada lielas problēmas, tas vienkārši nenotiek. Un trešā aspekts, ko būtiski pieminēt, ir minēt, ka šeit runa ir nav tikai par lielajām valodām, angļu, franču, spāņu, kuras minēja uh, Mums Eiropas Savienībā pastāv ļoti liela valodu daudzveidība, un ja mēs nopietni vēlamies par, runāt par šo valodu vidi, tad runa nav tikai par angļu, franču, spāņu, bet ir jārunā par portugāļu, bulgāru, lietuviešu un citām valodām. Visas šīs valodas, kas ir mūsu telpā. Nu, kāds tad būtu mūsu politiskais mērķis pēc šīs problēmas analīzes apgo, eh, apmācības? Uh, politikas jomā. Kā jums zināms, notika diskusijas neformālajā sociālajā samitā Gēteborgā pirms gandrīz diviem gadiem, kur notika diskusijas par Eiropas sociālo hartu, kur tikās uh, valstu vadītāji un arī parlaments piedalījās un diskutēja neformālā kontekstā par to, kā varētu attīstīt izglītības sistēmas Eiropas Savienībā. Tas ir viens no mūsu galvenajiem mēķiem, radot tādu Eiropas izglītības telpu, un šajā kontekstā valoda apguve ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors. Tā vispārīgi runājot, šis Eiropas izglītības zona šeit ir jānodrošina mobilitāte kā standarts, lai ik viens, kas vēlas mācīties vai strādāt Eiropā, ir jānodrošina šīm personām mobilitāte, un tas nozīmē, ka ir jālikvidē dažādi šķēršļi, un valodu kompetence bieži vien arī ir šķēršļs, ja tās trūkst. Un vēl viena ideja šajā zonā ir ievērot solidaritāti, lai dalībvalsts vienu otru atbalstītu, atbalstītu, attīstot savas izglītības politikas Lēmumi vēl joprojām tiks pieņemti kompetentajās vietās, taču ir jāturpina attīstības sadarbība. Šo diskusiju laikā arī no Eiropas padomjas tika noteikts konkrēts mērķis apgūt šīs divas Eiropas valodas papildus dzimtajai mācību valodai. Un no komisijas saņēmām uzdevumu sagatavot ieteikumus, rekomendācijas par to, kā var īstenot šo mērķi. Tas nav nekas jauns, jo mēs jau ilgus laiku strādājam pie šī mērķa, taču tas ir Šī ieteikumi ir tāds kā atjaunināšanas process, un mēs sagatavojam 22. maijā šo ieteikumu, kur ir atkal noteikti mērķi un pieejas, kā to varētu īstenot. Mērķis ir, protams, mācību valoda, lai mācību valoda pati tiktu apgūta. Šeit nav runa par dzimtumu valodu, bet tieši par šo mācību valodu, kurā tiek notiek mācības. Tad nākamais mērķis ir vēl viena Eiropas valoda, kas tiek apmācīta tādā veidā, ka to pēc tam var izmantot sociālajā vidē, turpmākajām apmācībām, nodarbinātības jomā. Un padomu negribēju šeit eh, konkrēti atsaukties uz konkrēto definīciju. Bet galvenā ideja ir tiešām, ka valoda ir, vēl viena valoda ir jāapgūst, lai varētu to reāli izmantot, lai varētu mācīties tālāk, turpināt uh, profesionālo karjeru un tam līdzīgi. Un treškārt arī trešā valoda, kas, trešās valodas apgūve, lai varētu sazināties. Uh, Un, manuprāt, šie aspekti ir ļoti būtiski runāt par tādām vērtēm mazajām valodām. Mēs gribam dzīvot tādā kultūras vidas telpā, kur mēs esam lepni par uh, eh, dažādām valodām. Praksē situācija ir tāda, ka bez angļu valodas nevar iztikt. Tas ir skaidrs, ka tā ir viena no galvenajām, tā ir galvenā saziņas valoda, taču, ja mēs gribam dzīvot daudzveidīgā, daudzvalodīgā vidē, gribam iepazīties ar dažādajām dalību valstīm, tad ir nu, tiešām uh, ļoti nozīmīgi apgūt vēl kādu svešu valodu, vai nu kaimiņu valsts, vai kādu citu valsts valodu, kas šķiet interesanta. Un kā mēs varam sasniegt šo mērķi? Mēs esam diskutējuši ar dažādiem ekspertiem padomē par to, kā varētu intensificēt valodas apguvi valodā apmācību laikā. Uh, ka valoda apmācība ir jāintegrē arī citos mācību priekšmetos. Šeit atkal ir runa par mobilitāti, par pozitīvu pieeju, valodu daudzveidībai, kas mums arī eksistē ļoti dažādās pilsētās. Ir jāpalūkojas, kā mēs varam atzinīgi mm, atzīt dažādas mm, mazākas valodas. Esmu, piemēram, iepazinies, ka daudz viet eh, Vācijā, otrā svešvaloda varbūt bulgāru valoda, piemēram, eh, kā piemērs. Es pieminēju arī eh, vēlos pieminēt skolotājus, bez kuriem nekas nevar notikt, un mūsu ieteikumi ir tiešām veicināt arī skolotāju apmācības, attīstīt šo apmācību, un galvenais, lai šie uh, skolotāji savas izglītības laikā, izglītošanās laikā būtu arī apmeklējuši ārvalsts, kas šobrīd nemaz visur tā nenotiek. Tas tā īsumā par to, kā mēs vēlamies virzīties tālāk, un vēl īsumā mums ir pieejami resursi, kas eh, ir pieejami skolotājiem, šis School Education Gateway visās valodās, šī mājaslapa, kur var iepazīties ļoti daudz materiālu, gan skolotāji, gan citi, un, protams, arī mūsu Erasmus programma Jūs visi ar to esat ļoti intensīvi nodarbojušies pēdējā mēneša laikā. Proti, valodu apguva arī ir viens no centrālajiem mērķiem Erasmus programmas ietvaros. Un labākas uh, politikas ietvaros, uh, tas ir viens no galvenajiem aspektiem. Lielas paldies! Paldies, Toiča kungs, par šo ļoti interesanto prezentāciju. Mums tagad ir pieejamas divas minūtes katram runātājam, lai varētu uzdot jautājumus. Un šo runas laiku mēs piešķirsim tādā ping-pong procedūras ietvaros. Tātad, ja jūs vēlaties uzdot jautājumu, tad paskatiet, kurai personai jūs to uzdodat. Un pirms mēs uh, Jūs varat tagad jau pieteikties runātāju sarakstā, mēs sagatavosim runātāju sarakstu, taču pirms tam vēlos lūgt koordinatorus izteikties, un sākumā došu vārdu Šaidraus kundzei lūdzu. Děkuji moc. Já toho využiju, že mohu mluvit česky a chci poděkovat paní profesorce Lomové za. Paldies, Salomovs eh, kundzei eh, par eh, šo prezentāciju par kultūru un valodām. Es nevēlos atņemt laiku kolēģiem, kuri vēlas uzdot jautājumus. Tomēr jūsu pieredze kā ķīniešu valodas pasniedzējai šķiet ļoti interesanta. Es vēlētos zināt, cik, liels, cik daudz laika ir vajadzīgs, lai iemācītos ķīniešu valodu, ehm, cik ātri to ir iespējams izdarīt. Eh, Točakungs, eh, es eh, neesmu ar jums viensprāts tādā ziņā, ka katram skolniekam 14 gadu vecumā vajadzētu iemācīties tātad mm, skolā mm, vēl vienu valodu. Un e, Čehijā tas ir obligāti, bet rezultāts ir e, tāds, e, ka līdz ar to skolāni nepazīst pietiekami labi pirmo valodu, pirmo svešvalodu. Un man šķiet pareizi, ka pirmā svešvaloda ir obligāta, tomēr, ja kāds vēlas iemācīties vēl kādu valodu, balsoties uz savām spējām, ir labi, ja ir šāda iespēja iemācīties vēl vienu svešvalodu, tomēr pienākums to apgūt Eh, kā tas šobrīd ir eh, Čehijā, man tas eh, šķiet nepareizi, un tas rāda iespaidu, ka Eiropas Savienība piespiež cilvēkus mācīties, un rezultāts ir tāds, ka cilvēki pietiekami labi neapgūst angļu valodu. Ne visiem cilvēkiem ir dotības apgūt valodas, arī angļu valoda ir sarežģīta, un Iespējams, eh, ka eh, cilvēki vienlaicīgi eh, runā arī mm, franču vai vācu valodā, bet diezgan slikti. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu būt pienākumam iemācīties pirmo svešu lodu, savukārt otrā svešu loda varētu būt fakultatīva. Un tādā veidā mēs panātu to, ka ir labi apgūta viena Eh, sveša loda, tā ka mēs eh, pilnīgi noteikti atbalstam arī, piemēram, franču lodas mācīšanos, tomēr ir būtiski, lai skolēniem būtu pietiekami daudz laika apgūt arī pirmo eh, valodu. Paldies! Well, for my own experience. Balstoties uz savu pieredzi pavisam īsi, patiesībā problēma ir tāda, kas saistās arī ar šo otro komentāru, tādā ziņā, ka ir eh, šī eh, te eh, realitāte. Piemēram, mācīt ķīniešu valodu nav vienkārši, tāpēc, ka šī tā iespēja izdzīvot Ķīnas realitāti, tas ir ļoti sarežģīti. Tomēr es netērēšu laiku šobrīd uh, jautājumiem, kas saistās ar ļoti steidzamām problēmām, eh, kas ir politiskas. Man ir tikai viens eh, neliels komentārs. Mana vecmāmiņa eh, piedzima 90. gadsimta beigās, un viņai bija tikai pamata izglītība, tomēr viņa runāja divās valodās. Un kāpēc? Eh, tāpēc, eh, ka eh, viņa dzīvoja divvalodīgā pasaulē, un es personīgi ticu, ka mācoties valodu, protams, ka cilvēkiem ir atšķirīgi talanti, citiem tas padodas labāk, citiem mazāk labi. Tomēr, ja jūs saskaties ar šo konkrēto vidi, tad tas nav, tad tur nav liela nozīme talantam vai inteliģencei. Un eh, šādā eh, ziņā mēs esam eh, vienlīdzīgi. Mēs varam apgūt valodu, ja esam tajā vidē, kur tā tiek lietota. Jā, Frau Šoidorova hat eine wichtige Frage genannt. Jā, Šodrovs kundze pieminēja ļoti svarīgu jautājumu. Varbūt mēs politiski nesam vienprātīgi, taču no komisijas puses un padoma arī tā ir pozicionējusies, proti, ka ir būtiski apgūt divas svešvalodas. Tam ir gan politiskie iemesli, jo pirmā svešvaloda mūsdienās vienkārši pēc definīcijas ir angļu valoda, un mums Eiropā ir tik liela valodu bagātība, un ja kāds apgalvo, ka grib iepazīties ar Čehijas republiku, Slovākijas republiku, Portugālu, Es domāju, ka daudz ko var sasniegt ar angļotas palīdzību, bet taču, kā jau minēja Lomaus kundze, ja es gribu izprast kultūru, tad ir mm, būtiski arī nodrošināt šo iespēju apgūt vēl citas eh, svešvalodas. Tas ir šis politiskais eh, novērtējums, un es daļai arī nepiekrītu tam, ka apgūstot otro svešvalodu, tas automātiski negatīvi ietekmēs pirmās svešvalodas kvalitāti šādu sasaistes nesaskatītu. Un treškārt mēs jau tomēr atšķiram, proti pirmā svešvaloda ir jāapgūst tādā līmenī, ka tajā ir iespējams strādāt vai mācīties, un no otrais svešvalodā jāapgūst tāds līmenis, lai varētu vienkārši sazināties savā starpā. Taču nu, tādēļ jau mēs šeit atrodamies parlamentā, kur pārstāvam mūsu politiskās idejas. Tā šeit darbs notiek. Paldies! Tagad došu vārdu kamerevert kundzei. Lūdzu, Petra. Jā, liels paldies. Es piekrī, nepiekrītu kolēģis viedoklim. Manuprāt, šeit izšķirošais ir tas, ka jāsāk pēc iespējas ātrāk, jo mēs zinām, ka tieši mazi bērni ļoti ātri var apgūt valodas, un mums ir jāliek uzsvars tieši uz to, lai visās dalībvalstīs Manuprāt, pat arī bērnu dārzos spēlējoties atbilstoši bērnu vecumam ir jāsāk ar valodu apguve. Un, manuprāt, tieši šeit Briselē mēs to ļoti labi redzam. Ir ļoti ārkārtīgi daudz bērni, kuri uzaug bilingvālās ģimenēs un kuriem nav nekāda problēma nošķirt starp dažādām valodām. Un, manuprāt, tas ir viens no galvenajiem aspektiem. Taču es saskatu lielas problēmas tādā ziņā, ka mums ir izpratni starp dalību valstīm. Ievies šo Eiropas izglītības telpu līdz 2025. gadām, taču mēs zinām, ka izglītība un izglītības sistēmas ir dalībvalstu kompetence. Un mēs zinām, ka ļoti daudzas dalībvalsts, īpaši svešvalodu apgūves jomā, ka tām ir ļoti uh, daudz vēl jāizdara, lai sasniegtu šos mērķus. Un tādēļ man rodas jautājums, kā mēs varam panākt, lai dalībvalstis daudz vairāk rīkotos, jo mēs jau nevaram viņus ar likumu piespiest. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, kas man rada galvas sāpes. Un tad uh, Vēl viena ideja ir ļoti daudz mums tādu pierobežas reģionu. Es nāku no Nīderlandes pierobežas reģionu, un es piedzīvoju, ka ļoti daudz nīderlandiešu automātiski runā vāciski, taču no otras puses, eh, vācu pusē neviens nerunā nīderlandiešu valodā. Un varbūt, ka mums vajadzētu daudz vairāk eh, uzmanības pievērst tam, ka otrā valā, valoda varētu būt tieši tiešā kaimiņa valoda, ar kur kopā dzīvojam. Uh, Protams, ka tādējādi mēs varētu arī atvieglot pārobežu sadarbību, jo, manuprāt, kad runa ir par portugāļu spāņu valodu, varbūt, ka tas būtu vieglāk, bet nīderlandiešu un vācu valodā tas ir sarežģītāk, un, manuprāt, vēl sarežģītāk tas ir čehu un vācu valodas gadījumā. Taču, manuprāt, tas būtu labs modelis, kādā veidā virzīties uz priekšu. Valoda nozīmē kultūrālo identitāti, tādēļ mans aicinājums arī komisijai ir tas, ka ka mēs gribam saglabāt šo kultūrālo identitāti, šo daudzveidību, tādēļ vajadzētu palūkoties pašiem savās mājaslapās, lai tās ir pieejamas visās Eiropas Savienības uh, valodās, jo mēs tiešām šeit dzīvojam daudzvalodībā un attiecīgi tas jāatspoguļo arī komisijas dzīvē. Kurš no jums uh, tagad gribētu sniegt tādu bildi? Un uh, Ja iespējams, lūdzu īsi sniedziet atbildi. Otrā svešvaloda ir atkarīga no tā, kur jūs dzīvojat, vai nu uz uh, zārzemē, vai nesen es iepazinos ar lieliskiem projektiem uh, Vācijas, Čehijas, Polijas, triju valstu reģionā, kur bija superīgi projekti. Taču, neraugoties uz to, šiem cilvēkiem arī ir būtiski apgūt angļu valodu, tādēļ ir tik būtisks šis divas svešvalodas. Un šajā uh, šo trīs valodu reģionā ir uh, čehu, poļu, vācu valodas, kas varētu būt otrās svešvalodas, piemēram, starp Nīderlandu un Vāciju. Tās ir varētu būt šīs divas valodas, vai itāļu un austriešu, starp Austriju un Itāliju. Tas viss ir, protams, atkarīgs no konkrētajām interesēm uz vietas. Jā, pierobežu reģionos uh, lietas da labi darbojas, kā mēs to piedzīvājam arī pagājušajā uh, gadā, kad norganizējām Eiropas reģionu nedēļu. Uh, Un mēs vēlamies atbalstīt dalībvalsts šajā savstarpējā projekta īstenošanā. Ir lieliski projekti skolotāju apguves jomā, pierobežu jomās, ir lieliskas uh, lietas tādās uh, pilsētās, kur uh, tiek runāts ļoti daudzās valodās. Mēs cenšamies to visu atbalstīt ar savstarpējām apmācībām, ar Erasmus programmu, taču tie galīgie lēmumi, kas tiek pieņemti vai nu Prāgā vai kaut kur citur, tie tiek pieņemti uz vietas tad. Uh, Īs komentārs. Man eh, īsti te nav tāda skaidra aina par šīm valodāju, tomēr pirms eh, kādām 20 eh, gadiem, ja skolāni vēlējās mācīties kādu Āzijas valodu, tad eksāmenos viņiem tika pieprasīts zināt divas valodas. Vienu valodu augstā līmenī, un otrai valodai vajadzētu būt tādā līmenī, ka viņi var saprast tekstu. Pirms pieciem gadiem šī prasība tika atcelta, tāpēc, ka Eh, skolēnu eh, eh, prasmes to izdarīt bija samazinājušās. Es nezinu, kur ir problēma. Mūsu sabiedrība ir aizvien atvērtāka, mūsu skolēniem ir aizvien vairāk iespēju, tomēr viņi mācās valodas aizvien mazāk. Un es tik tiešām, nu, man šeit nav nekāda politika, ko vēlos virzīt uz priekšu, tomēr es to varu teikt, balsoties uz savu pieredzi kā universitātes pasniedzējai Prāgā. Tagad vēlos aicināt nākamo koordinatoru izteikties Jembo kundze lūdzu. Merci. Um, alors, du coup... uh, paldies. Šis man ir ārkārtīgi interesants temats. Un man ir divi jautājumi, kur ir savā starpā saistīti. Es uzmanīgi noklausījos, noskatījos jūsu prezentāciju. Uh, Un eh, kādā veidā varat izskaidrot eh, to, ka pastāv tik liels atšķirības eh, rezultātos dalībvalstu vidū? Un es domāju, ka jūsu mm, tabula to ļoti labi parādīja. Un tad otrs jautājums. Tas iet līdzīgi tam, ko teica pasniedzējas kundze. Šī saikne valoda un kultūra pasniedzējiem, kuri māca mm, svešalodas. Vai nevajadzētu atrast mm, kādu, kāda veida līdzekli, instrumentu, mm, lai šie pasniedzēji, kuri vēlas kļūt par valodu pasniedzējiem, lai viņiem būtu iespējams dzīvot valstī, kuru valoda tiek runāta, pirms viņi sāk valodu pasniegt. Paldies! Well, just very brief. Pavisam īsi. Es iemācījos eh, ķīniešu valodu skolā, un eh, tajā laikā mēs nevarējām aizbraukt uz Ķīnu. Pēc eh, tam es strādāju par tulku, un es īsu laiku strādāju arī Ķīnā, un tikai caur šo pieredzi uh, Es tik tiešām apguvu ļoti labā līmenī šo valodu, kaut arī, arī no sākuma es biju ļoti laba studente. Es eh, domāju, ka šī tik tiešām ir neatraujama daļa, eh, eh, lai kāds cilvēks, kurš zina un saprot valodu, lai viņš varētu valodu pilnībā saprast un izjust, un lai varētu to tālāk izmantot. Bet, protams, ka ir šī vienkāršā problēma, kādā veidā ir iespējams panākt to, lai visi skolotāji no pamatskolas līdz vidusskolai, kuri mācās, māca valodas, lai viņiem visiem eh, būtu šāda iespēja. Tas nav vienkārši. Vismaz eh, Čehijas eh, skolotājiem tas tik tiešām nav vienkārši mērķis. Als nächste wäre Frau van. Nākamā runātāja pēc kārtas būtu Fasā kundze. Vai jūs esat klāt? Ja nē, tad uh, došu vārdu Andersona kundzei lūdzu. Jā, guten morgen. Labrīt. Sākumā vēlos pateikties par sniegtajām prezentācijām, tās bija ļoti interesantas. Es uh, pilnībā atbalstu svešvalodu apguvi, un e, šeit tiešām ir paredzēts arī attiecīgi laika periods, jo jaunāki ir bērni, jo labāk viņi var apgūt svešvalodas. Man uh, vecākā meita, piemēram, apguvē divas valodas, uh, māja apmācības uh, ietvaros, viņ, viņas otrā svešvaloda ir angļu valoda, un uh, Vācijā sākot ar uh, trešo klasīti tiek uh, apmācīta šī svešvaloda, taču ir jāpalūkojas, vai kvalitātes līmenis šeit ir atbilstošs, un ja es palūkojos uz pamatskolnieku angļu valodu, ko viņi apgūst, tad daļēji tā ir tik katastrofāli, ja mēs runājam par izrunu un citām lietām, manuprāt, šeit kvalitātes līmeni vēl varētu pacelt. Un vēl viens aspekts, kur gribu pieminēt šajā sakarībā, mums vienkārši trūkst skolotāju, jo tieši izglītības jomā tas ir atstāts no, novārtā šis aspekts. Vēlos pieminēt vienu no jūsu pareiz pieminētiem punktiem, proti, ka valoda nozīmē arī kultūru. Un tad, kad divi cilvēki no dažādām valodām sarunājas, uh, tad rodas arī dažādi pārpratumi, un tas ir pilnībā skaidri, jo nevar vienkārši pārtulkot vienu vārdu ar otru vārdu. Un tas nozīmē, ka ir jāsarunājas un jārunā par to, eh, kā tu to domā, ko, ko tu īsti ar to izprati un ko tas pie mums nozīmē. Un es eh, tagad ļoti kritiski vēlos eh, pieminēt Amerikas universitātē uh, Uh, piekopto politiku ar mikrointervencēm, jo tad, kad es kādam uzdod jautājumu, no kurienes tu esi, no kurienes tu nāc, es tiešām esmu patiesi interesēta par to, no kurienes šī uh, persona nāka, taču principā šis jautājums tur tiek aplūkots kā mikroagresija un pilnībā tiek uh, aizliets, tādēļ gribētu saprast, kā jūs vērtējat šāda veida politiku, vai tas nav kontraproduktīvs veids, kā rīkoties. Um, ne, <laughs> Kann ich auch Frau Jebu, habe ich nicht geantwortet, die hat eine Frage gestellt. Ja, okay. Ja, ja vielen Dank. Die, äh, Paldies. Äh, tā kā man ir iespēja, tad gribu vēl arī atbildēt Jembu kundzei par to jautājumu, kā mēs varam izskaidrot atšķirības starp dalībvalstīm. Manuprāt, daļa no šīm atšķirībām ir tiešām saistīta ar atšķirībām izglītības sistēmās, bet vēl viena daļa ir arī plašsaziņas līdzekļi, par ko negribu runāt. Dalībvalstīs, kad runa ir par izglītību, Manuprāt, šī agrā apmācības uzsākšana, ko arī pieminēja Andersons kundze, tas ir būtiski. Ir tāds dalībvalsts, kur ar otro svešvalodas apguvi sāk tikai 9. klasē. Mm, tas tad vienkārši beigās ne pie kā laba nenoved. Tad, cik daudz mobilitātes mēs paredzam? Šodravs kundze pieminēja mobilitāti, šeit runa par skolnieku mobilitāti, bet tas attiec arī uz skolotāju apmācībām, kad tiem ir jānodrošina iespējas apmācīties ārvalstīs. Un arī, protams, jautājums par labu uh, valodas pedagoģiju. Diemžēl vēl ir tādi gadījumi, kur valodas tiek apmācītas tādā veidā, ka tiek apgūti tikai vārdiņi. Ir tiešām gadu desmitiem uh, ilgas pieredzes uh, Un ir dažādas iespējas, kā attīstīt tālāk valodu apgūves pedagoģiju, ir arī iespējas izmantot jaunās tehnoloģijas, tātad agra uzsākšana, mobilitāte, pedagoģija. Šie ir tie aspekti, kas izskaidro dažādās atšķirības. Un tas, ko es jums, kur jums vēlos piekrist, jā, ir jāliek uzsvars tieši arī uz skolotāju apmācību. Un runāju par Amerikas piemēru, tas man nav zināms, tādēļ es neizteikšos. Pavisam īsi. Es domāju, ka Amerikāņu dzīvesveids ir ļoti atšķirīgs no mūsu dzīvesveida. Tā ir cita kultūra. Uzsvers uz uh, uh, jūsu uh, mm, dzīves gājumi ir citādāks, un es nedomāju, uh, ka tur ir kāda problēma, ka tas kādu interesē. Für Frau Faron ist Herr Mohamed da. Parokuns vietā Mārkungs izteiksies kā koordinators divu minūšu garumā lūdzu. Yeah, it's, thank you. I mean, it's... Jā, paldies. Uh, Lorenai bija jādodas projām, tomēr eh, mēs izpētējām šeis te eh, tabulas, tabula pašās beigās, eh, kura ir parādīta Francija un Avientā karalīse, kuras ir pašās tabulas beigās, tādā ziņā, ka abas šīs valstis ir ļoti lielas valstis, un tas ir diezgan satraucoši, un to var skaidrot arī ar to, ka angļu un franču valodas ir ļoti izplatītas, un šī tabula parāda tomēr, ka mēs iet pare, ejam pareizā Eh, virzienā salīdzinoši ar 3. Eh, un 16. gadu tādā eh, ziņā, ka vairāk no mums Francijā un apvienotā karalistē ir progresējuši, bet jautājums ir šāds. Jūs šos datus esat apkopojuši valsts līmenī, bet kā ir ar sākotnējo avotu? Man tas interesē. Apvienotajā karalistē es dzīvoju Anglijas ziemeļos, Jorkšīrā, un, protams, ka šeit ir jāpiemina arī Brexits. Uh, Mūsu reģioni ir ārkārtīgi dažādi attiecībā uz to, eh, kā cilvēki balsoja par vai pret izstāšanos, un eh, Eh, tur, eh, kur ir spēcīgas valodas zināšanas, vai tur ir kāda saistība ar to, kā cilvēki balsoja pār vai pret. Eh, mana sajūta saka, ka jā, ja cilvēki zina valodas, jo sevišķi Eiropas valodas, tad visticamāk viņi balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā. Un te ir runa arī par Erasmus Plus programmu. Jūs uzklausījāt vairāk skolotāju teikto. Es arī strādāju ar jauniem cilvēkiem, kuri ir vidusskolas vecumā. Un uh, Es eh, tik tiešām eh, ļoti eh, daudz viņiem piedāvāju dažādas iespējas, lai viņi varētu doties uz Eiropu, to pieredzēt. Un dažkārt šie cilvēki bieži vien ir no trūcīgākām strādnieku ģimenēm. Viņi ir tie, kuri dzīvē iegūst mazāk iespēju. Un Es eh, eh, vēlētos, eh, lai Eiropas Unības programma sasniegtu arī šādus cilvēkus, ja viņi varēs gūt labumu no šīs Eiropiešu programmas, tad viņi varēs izmainīt savu attieksmi. Un es domāju, ka tas neatiecās tikai uz apvienoto karalisti, tas ir svarīgi arī citās Eiropas Savienības eh, valstīs un teritorijās. Šīs tā, eh, programmas, kuras jūs realizējat eh, Erasmus, tas jau ir sācis dot labumu šiem te cilvēkiem, kuri ir mazāk aizsargāti. Paldies! Moment. Lielas paldies, Mohamed kungs! Lūdzu, jā, vēlties atbildēt, tad tiešām dariet to tā kodolīgi, jo mums laiks skrien prom. Jā, paldies šīs grafikas. Uh, attiecas uz konkrētajiem izglītības saturiem reģionos, un šeit ir arī aptājas, taču mums, diemžēl, nav pieejama dati reģionālajā līmenī par Erasmus. Mēs uh, redzam, kā Erasmus tiek novērtēts tādā veidā, ka dalībnieki vienmēr stāsta, ka ir ārkārtīgi daudz apgubuši ne tikai saturiski, bet arī apgūstot dažādas valodas, citas kultūras no citām valo, pa, citām valstīm. Un mēs šobrīd arī tagad strādājam pie nākamās Erasmus programmas. Tas viss atrodas jūsu rokās, un mēs ar prieku gaidām nākotni šajā ziņā. Paldies! Paldies! Tagad vēlos dot uh, vārdu Melbārds kundzei. Divas minūtes, lūdzu. Um, since we speak about language tā kā mēs runājam par uh, valodu daudzveidību, tad es uzdošu savu jautājumu latviešu valodā. Jā, es uh, gribētu uzdot jautājumu un arī klāt savu komentāru no mazo valodu skatu punkta. Jo uh, latviešu valoda ir salīdzinoši maza, ja, ja mēs skatāmies uz vācu valodu vai angļu valodu vai krievu valodu, kas mums ir uh, Eh, kaimiņos eh, tā ir sena baltu valoda un kopā ar lietviešu valodu eh, veido atsevišķu eiropiešu valodu atzaru. Un šajā atzarā mēs jau vienu valodu, kas ir prūšu valoda, esam pazaudējuši. Man nav šaubu, ka bērni un jaunieši mācās un apgūst svešvalodu. Katrā, mūsu, katrā gadījumā mūsu valstī ļoti agri bērni un jaunieši apgūst valodas un ir divas, trīs svešvalodas Un man tā vispār nešķiet lielākā problēma nākotnē raugoties. Man vairāk satrauc, kas notiek ar mūsu dzimto valodu digitalizācijas laikmeta ietekmē. Viena piektā daļa Latvijas bērnu piecas stundas pavada internetā, digitālajā vidē. Pārējā daļa vismaz trīs stundas. Pamatā šī vide ir angliska, ar, eh, viņi daudz lieto angļu produktus. Un tas, kas reāli šobrīd eh, notiek, ka bērni savā starpā, kas ir latvieši, sāk sarunāties angliski vai daļēji angliski. Un mans jautājums ir, eh, cik ilgi paies laiks, lai mūsu dzimtā valoda deformētos vai vispār pazustu. Jo šie riski, kas pirmo reizi parādās, tā, tādā ātrumā, kādi uh, tie uh, informācijas laikmetā uh, parādās. Un tāpēc man ir jautājums uh, zinātniekiem, vai pastāv kādi pētījumi, uh, um, kā digitālais laikmets ietekmē uh, mazās uh, valodas. Un Es gribētu arī šo komentāru uh, izteikt mūsu kolēģiem, uh, arī kā priekšlikumu pie tā kopīgi strādāt, jo, manuprāt, ir nepieciešams pastāvīgs mazo valodu monitorings. Un es šeit nerunāju par minoritāšu valodām, šeit runāju par pastāvīgajām Eiropas Savienības uh, valodām, uh, kurām ir miljons līdz 1,5 miljonu uh, valodas lietotāju. Dankeschön, Frau Melbardi. Bitte um. Liels paldies, Melbārds kundze, lūdzu īsas atbildes no paneļa dalībniekiem. Es esmu mazas valodas runātāja, un man diemžēl jāsaka, ka cilvēcei attīstoties, valodas izzūd. Un eh, tajā pašā laikā es domāju, ka mums vajadzētu aizsargāt mūsu pašu valodas. Eh, eh, tomēr valoda dzīvo savu dabīgo dzīvi, un tā dzīvo, ja tā tiek izmantota, ja tā tiek atbalstīta. Ja tā netiek runāta vai atbalstīta, tad valoda vienkārši pazūd. Un tas ir tiešām ir žēl. Un pētnieki, mēs mūsu universitātē mācām latviešu valodu. Un pētnieki, zinātnieki, Eh, viņi ļoti eh, rūpējas par to, lai saglabātu šīs valodas. Tomēr valodas var saglabāt eh, tikai paši cilvēki. Tad, ja viņiem ir svarīga viņu valoda, ja tā tiek aprūpēta, tā ka tas viss ir jūsu rokās. Wir hören noch einen Koordinator. Mēs uzklausīsim vēl vienu koordinatoru. Kizē Guļaka kungu lūdzu. Paldies. Um. Maybe I am the only one in this. Paldies, iespējams, esmu vienīgais eh, eh, šajā ehm, parlamentā, kurš nevar runāt eh, savu dzimto valodu, bet mēs nevaram runāt arī vienu no Kīpras oficiālajām valodām. Kīpra ir Eiropas Savienības sastāvā, un tādā ziņā es runāšu citā oficiālā valodā, kas ir grieķu valoda. Tā arī ir Kīpras oficiālā valoda. Now, uh... Protams, eh, ka mums ir jārunā par Eiropas Savienības kopējo telpu. Un mēs par to nevaram runāt, ja mēs nevaram garantēt to, ka kopīgajā telpā notiek mēs garantējam eh, visas tiesības eh, kultūrai un izglītībai. Tomēr vajadzētu eh, pievērst uzmanību kādai lietai, runājot par daudzvalodību. Konkrētas valodas tiek uzspiestas citām valodām, un citas valodas ir svarīgākas par kādām citām valodām. Un, piemēram, tulkošanas pasaulē, cik daudz valo, grāmatu tiek iztulkotas grieķu valodā, franču valodā, vācu valodā. Eh, tādas grāmatas, kas ir sarakstītas mazās valstīs. Ja mēs vēlamies eh, panākt kopīgu kultūras telpu Eiropas Savienībā, tad ir nepieciešams izmainīt eh, atmiņu. Te nevajadzētu būt noteicošajām tirgus interesēm. Tātad brīvā tirdzniecība ir nepieciešama arī kopīga kultūras telpa. Un ir nepieciešams eh, arī eh, tādā veidā izmainīt eh, mūsu atmiņu. Ir jāapzinās, kas tiek un kas netiek iztulkots. Piemēram, ja ir kāda izdevniecība, kura varētu atbalstīt tieši mazās valodas, tas būtu ļoti labi tā, lai e, e, valo, grāmatas, kas ir sarakstītas mazajās valodās, lai tās būtu e, pieejamas lielajās valstīs. Un tagad es runāšu angļu valodā. Tā ir vēl viena valoda, kas tiek izmantota Kīprā. Es varu teikt, ka mēs atbalstām šo ideju Eh, ka ir jāmācās kaimiņu valsts valoda. Eh, dažkārt eh, mēs mācāmies valodu, kas ir ļoti pieprasīta tirgu, tomēr mēs nevēlamies mācīties kaimiņu valsts valodu. Priekšsēdētājs, jūs nesat vienīgais, kas šādi situācija atrodas. Es, mana otrā dzimtā valoda arī ir romu valoda, sintīva valoda, kur arī šobrīd netiek tulkota. Uh, Varbūt panēļa dalībnieki grib izteikties. Nē, tad eh, došu tālāk vārdu. Vienu minūti Rusta Vesera kungām uzdot savu jautājumu, lūdzu. Muchas gracias, señor, presi Muchas gracias, señor presidente. Y... Lielas eh, paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī mūsu šī rīta runātājiem. Eh, šī ir ļoti interesanta diskusija. Es eh, nāku no eh, valsts, kura nav vienvalodīga. Un jāatzīst, ka mācīties otro svešvalodu ir ļoti svarīgi, tomēr jāņem vērā arī tas, ka daudzi no skolāniem Spānijā mācās spāņu valodu, Un viņa mācās arī uh, katalāņu, basku valodas, uh, un arī mācās, protams, angļu valodu, kā svešu valodu. Un, uh, protams, ka dažkārt uh, viņi pievieno arī uh, franču vai vācu valodu. Attiecībā uz šo man ir bāžas iespējams, ka izglītības uh, sistēma, kā jau to iepriekš minēja kolēģi, uh, Iespējams, eh, ka tajā ir pārāk daudz eh, valodu apguves. Mēs runājam par eh, Erasmus, plus, tomēr ir arī dažādas citas iespējas. Eiropiešiem mācīties visu gadu svešvalodu pat tad, ja nav iespējams apgūt šo valodu izglītības sistēmas iekšienē. pirms eh, notiek došanās uz kādu eh, eh, dalībvalsti. Un tādā veidā man valoda ir iemāc, iespējams iemācīties no nulles. Tagad es gribētu apkopot jautājumus, jo, nu, godīgi sakot, esam nedaudz iekavējuši. No mums nedaudz raitāk jāvirzās uz priekšu, bet, protams, gribu, lai Mūsu runāt arī var atbildēt uz jautājumiem tagad Benjamin Kunze. Paldies! Mans jautājums ir eh, komisijas eh, pārstāvim. Mums eh, Spānijā ir ļoti spēcīgi attīstīta valodas kultūra, tomēr es vēlētos teikt, ka ir arī tāda reģiona Spānijā, kur cilvēkiem bērniem e, tiek e, atņemta e, viņu, viņu tiesība apgūt viņu dzimto valodu. Es domāju par Galīciju, Basku zemi, par Valenciju, kur cilvēkiem netiek dota iespēja iegūt izglītību savā dzimtajā valodā. Un, protams, ka Valodas ir ļoti svarīgas eh, eh, Eiropai, tomēr nevajadzētu aizmirst bērnu pamatiesības, ka viņiem vajadzētu būt iespējai tikt izglītotiem eh, viņu dzimtajā valodā. Spānijas konstitūcija nosaka, ka mums visiem ir tiesības un pienākumi zināt spāņu valodu, un, protams, ka tajos reģionos, kur pastāv citas valodas, ir šī brīnišķīgā iespēja būt bilingvāliem, tomēr šobrīd Spānijā ir miljoniem bērnu, kuriem nav šāda iespēja. Yeah arī e, izglītības zemākajos e, līmeņos e, būt izglītotiem dzimtajā valodā. Paldies, Bosko kundze. Folytatnām az előző. Paldies. Es vēlētos turpināt iepriekšējā runātāja teikto. Ne tikai tas ir svarīgi, lai tiek uh, sniegta iespēja eh, mācīties uh, jūsu pašu valodā arī uh, skolēniem, kuri nāk no minoritārām sabiedrības grupām. Ir svarīgi arī, lai vairums cil... skolēnu varu, varētu apgūt minoritāšu valodas, tāpēc, ka tādā veidā sadzīvošana valstī kļūtu vienkāršāka. Un iespējams, eh, ka es eh, varu piedāvāt vēl kādu komentāru saistībā ar šo Erasmus eh, programmas palīdz skolēniem, studentiem uzlabot viņu valodu zināšanas, to skaitā arī izrunu, un ir svarīgi arī piesaistīt valodu, valodas kā dzimtās valodas skolotājs, lai skolēni varētu iemācīties valodu tādu, kāda tie, tā tiek reāli runāta. Un nevienmēr skolāniem ir jādodas uh, pāri robežām. To var darīt arī skolāni. Svērkungs, lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātāji. Es nāku no Slovenijas. Un uh, slovēņu valodu runā aptuveni 2 miljoni cilvēku pasaulē. Uh, Un eh, tas ir īsts brīnums, eh, ka eh, mūsu valoda ir izdzīvojusi, ņemot vērā to, ka mūsu valsts atrodas starp Itāliju, Ungāriju, Vāciju un citām slāvu tautām. Tā ka daudzas citas lielas valodu grupas atrodas blakus mūsu valodai, tomēr mūsu valoda ir izdzīvojusi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam investējuši eh, daudzus gadsimtus mūsu izglītības sistēmā. Es domāju, ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc mūsu valoda ir palikusi tik spēcīga. Un tad eh, runājot eh, par ļoti interesanto tabulu, kuru jūs prezentējāt jūsu prezentācijas ietvaros attiecībā uz valodu kompetencām, valodām kā pirmajai svešvalodai. Tik tiešām eh, mazas valstis, eh, kurām ir maza valoda, eh, šeit ir visaugstākajās vietās, tāpēc, ka šiem cilvēkiem ir jāmācās lieto valstu valodas. Tas ir tik vienkārši. Gizikundze tagad. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aborder le multilinguisme sur un plan plus politique et poser une question à la Commission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 Jā, runājot par daudzvalodību Eiropā, nu, mēs runājam par lielām valodām, kas varbūt ir dominējošas, bet arī par reģionālajām valodām. Un uh, Erasmus ietvaros mums ir daudz programmu tieši, lai veicinātu mazāk izplatītas uh, valodas. Un runājot par reģionālajām valodām, uh, tad taisnē valodu gada projekta ietvaros mums ir izdevies uh, parādīt, cik veiksmīgi var noritēt dažādu valodu apgūšana Spānijā, Valencijā, Basku valodas apgūšana, piemēram, un Katalānijā. Tātad uh, katalāņu valoda, ka, var sakot, protams, uh, katras valsts uh, nacionālā situācija ir atšķirīga, bet tas viss ir iespējams. Mēs um, Um, atbalstam šo mazo valodu apgūšanu. Bokskara kundze norādīja uz to, ka svarīga ir skolotāju uh, mobilitāte, un tā arī ir veicināma, un es viņai vislabāk piekrītu. Paldies vēlreiz Lomovas kundze un Toča kungam par prezentācijām, atbildēm, ierašanos. Es pasakos arī koordinatoriem, un tagad mēs vēlamies turpināt. Tātad atvadāmies no pirmā paneļa viesiem. Lielas paldies jums! Un tagad notiks um, diskusija ar uh, tulkošanas centru, uh, kas uh, strādā Eiropas Savienības iestāžu pasūtījumā. Un mums uh, notiks uh, tātad debates ar uh, centra direktoru. Uh, Beno Vitālai kungs pie mums ir ieradies, paldies viņam un laipni lūdzam. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsēdētājiem. Dāmas un kungi, godātie deputāti. Nu, tā jau mēs runājam par kultūras lietām un daudzvalodību. Nu, man ir tas gods mm, pastāstīt par mūsu centra darbību. Priekšsēdētais pārtrauc un atgādina, ka zāle jāatstā klusi lai pārējie darbu varētu turpināt. Paldies! Tātad es teicu pēc eh, vispārējās eh, prezentācijas, mūsu centra prezentācijas eh, un īpaši 8. gada projekta, es pastāstīšu arī par mūsu centra stipriem un vājām pusēm. Nu, pirms 25 gadiem mūsu centru nodibinājām, tas atrodas Luksemburgam, tam ir savi uh, Eh, finanšu resursi, tātad pašu resursi, un mēs pelnām, principā, piestādot rēķinus mūsu klientiem. Mums nav nekādu subsīdiju no mm, citiem avotiem. 18. gada beigās mums bija 183 ierēģi un 23 līguma tulki, un eh, mūs, mūsu centru pārvalda valde. Mums ir četri departamenti ar aptuveni 100 tulkotājiem, kas tulko 24 valodās. Kāpēc eh, šis centrs tika izveidots? Nu, ir regula Eiropas Savienības tiesībās ka par to, ka jāpiedāvā attiecīgi tulkošanas eh, pakalpojumi, un mm, tāpēc tika lemts izveidot tādu specializētu centru, uh, lai eh, piedāvātu tulkošanas pakalpojumus, kas vajadzīgi tieši Eiropas Savienības organizācijām. Tātad, principā, mēs runājam par 552 iespējamajām valodu kombinācijām Eiropas Savienībā. Tas nav maz un tam nepieciešama zināma kapacitāte. Tad mēs, protams, arī vēlamies uh, Uh, centralizēt, uh, eksternalizēt tās izmaksas, un arī slēptās izmaksas, un, protams, nevēlamies saskaldīt tirgu šajā jomā. Uh, kāda ir mūsu misija? Palīdzēt klientiem veikt komunikāciju ar pilsoņiem, ļaut klientiem pastāstīt par to, ko viņi dara visās valodās. Kā mēs īstenojam šo misiju? piedāvājot attiecīgus pakalpojumus, neizmantojot attiecīgus tehnoloģijas. Mums šobrīd ir 67 klienti, kas ir ES orgāni un iestādes. Mm, kopš 13. Eh, gada eh, mūsu klienti ir arī eh, LEGO un Eiropas prokuratūra. Daži atslēgskaitļi par mūsu darbību. Mūsu gada budžets ir aptuveni 45 miljoni eiro. 18. gadā mums bija pa 44 tātad, miljoniem izdevumu un 45,5 miljonu ieguvumu. Tātad mums pat bija neliels proficīts. Uh, Mēs uh, satulkojam 369 tūkstošus lapu gadā, uh, mēs 40, uh, 12 tūkstošus mm, lapu tulkojam tikai un vienīgi mm, Eiropas Savienības likumdošanas direktīvu regulu. Mūsu darbiniekiem ir 672 mm, darba dienas kopsumma. Mm, teiksim, subtitru sagatavošanai, par subtitru sagatavošanu esam sagatavojuši 3130 minūšu subtitru, tad es gribu teikt, esam iztulkojuši tik daudz. Nu, Protams, mūsu klientu skaits palielinās paplašinoties Eiropas Savienībai, un mums jāpielāgojas kopš uh, desmitā gada. Eh, nu, mums eh, īstenībā uzdevumu skaits ir palielinājies un eh, kapacitātes ir samazinājušās, to var redzēt grafikā. Mums ir ļoti daudz klientu, kā jūs varat redzēt, un darbā apjomi ir tiešām milzīgi, ļoti daudz mazu klientu, kas vēlas uh, izmantot mūsu pakalpojumus, kam privātajā tirgu būtu grūti atrast uh, tādas kvalitātes pakalpojumus, kādas piedāvājam mēs. Nu, tagad uh, taisni um, vicepriekšsēdētāji, ja varētu būt interesanti aplūkot nākamo slaidu, 90% no mūsu tulkotiem tekstiem ir angļu valodā. Un, diemžēl, latviešu valodu nevar atrast šajā grafikā. Es nevarēju eh, viņu padarīt redzamu, tik eh, mazs īpatsvars, diemžēl, ir latviešu valoda šajā grafikā. Bet kaut kur tai jābūt, bet, nu, tiešām nevarēju to atspoguļot. Aptuveni 11 tūkstošu lapušu tika iztulkots latviešu valodā pagājušajā gadā. 0,3% no visa uh, darba apjoma. Uh, tātad par uh, mūsu ieņēmumiem es jau teicu, mēs uh, uh, esam eksternalizējuši izmaksas par 86%, mēs uh, izmantojam nolikto tulkotāju pakalpojumus, mums mēs rīkojam konkursus, lai sadalītu pasūtījumus. Un, nu, principā mums izdodas eksternalizēt pat simts uh, procentus uh, tulkošanas izmaksu, un tulkotāji strādā mazās komandās, izmanto datu bāzes, uh, strādā ļoti bieži teledarbā, tātad arī no mājām. Daļēju slodzi viss ir iespējams. Uh, Mēs izmantojam uh, mašīnu tulkošanas sistēmas, automātisko tulkošanu. Mēs daudz strādājam uh, aviācijas jomā, finanšu pakalpojumu jomā. Uh, mums, mums daudz pasūtījumu saistīti tieši ar terminoloģiju, kā es jau pieminēju, subtitrus. Uh, Bet mēs darām visu, mēs pieņemam visus pasūtījumus, cenšamies pieņemt visus pasūtījumus, arī, teiksim, tīmekļa vietnes. Mums diezgan bieži gadās tūkot. Mēs ļoti rūpējamies par kvalitāti. Ļoti rūpīga tulkotāju atlase, tālāk izglītības iespējas mūsu tulkotājiem, tātad šie uh, konkursi, ko izsludinām, tur arī ļoti lielu akcentu liekam tieši uz zināšanām, kompetenci, ne tikai uz finanšu aspektu. Un, protams, vienmēr jautājam klientiem, vai viņi ir apmierināti. Mums ir arī ārkārtīgi plašas datubāzes, kas ir atvērtas plašākai publikai. Un tad vēlos pievērsties stipriem vājām pusēm. Uh, Ja jau mums ir šī daudzvalodības politika, tad mūsu centrs ir starpnieks starp eh, klientu, eh, tā teikt, un plašu publiku. Un eh, visas mūsu kapacitātes tam ir pielāgotas. Mums katru gadu tiek veikts audits, komisijas ierēģi to veids, un viņi ir atzinuši mūsu darbu un darba instrumentus par adekvātiem, efektīviem uh, un kvalitatīviem. Tam ir vairāk iemesli. Mēs uh, lielā mērā esam automatizējuši mūsu pakalpojumus. Mēs izmantojam mašīnu tulkošanu, kas ļoti ietaupa uh, laiku. Un mums ir ļoti laba terminoloģiskā analīze. Es jau pieminēju datubāzi. Nu, lūk, es te vēl varētu stāstīt par stiprajām pusēm, bet jāpievēršas, diemžēl, arī vājajām pusēm. Tātad eh, mūsu klientiem liekas, ka mēs no viņiem prasām ļoti lielu cenu eh, par pakalpojumu, ko principā var saņemt arī bezmaksas, eh, lietojot Google Translator vai līdzīgas lapas. Nu, mūsu centrs ir um, izvietots Luksemburgā. Mums ir eh, zināmi tarifi, izcenojumi mūsu pakalpojumiem, nu, mēs citādi nevaram darīt. Mēs eh, cenšamies arī rīkoties eh, ilgtspējīgā veidā, taisnīgā veidā, mm, nediskriminēt nevienu valodu. Nu, un kas tad var notikt? Viņi, mūsu klienti varētu mūs pamest un, un aiziet citur. Viņi varētu noticēt, ka nu, citur viņi saņems tādu pašu kvalitāti, kādu piedāvājam mēs. Un, godīgi sakot, um, mašīnu tulkošana internetā, kas ir pieejama par, par brīvu, attīstās eh, tik straujiem tempiem, ka principā eh, šī te mašīnu tulkošana visnotaļ pielīdzināma mūsu sniegtajam pakalpojumam vienkāršai, tātad cilvēku veiktai tulkošanai. Mm, tātad eh, Mūsu klienti varat vienkārši izvēlēties um, uh, maksāt mazāk, uh, izlaist savus tekstus cauri šiem um, bezmaksas tulkošanas serveriem internetā un, un tad vienkārši samaksāt par izskatīšanu. Nu, tas, protams, viņam izmaksātu lētāk, bet mēs zaudētu mūsu ieņēmumus, vismaz zināmu daļu ieņēmumu. Un ko tad centrs varētu darīt, lai sevi aizstāvētu? Varbūt precīzāk definēt to, kas ir tulkošanas pakalpojumi, lai to nevarētu īsti pielīdzināt tādai uh, Google Translation mm, dienestam mm, sniegtai tulkošanai. Varbūt ieviest uh, tādus standartus, zināmus kritērijus, uh, Nu, varbūt, teiksim, tulkošanas pakalpojumus uh, mūsu statūtos varētu aizstāt ar uh, frāzi lingvistiskie pakalpojumi, uh, kas tiek uh, veikti rakstiski. Un tad tur varētu atsaukties um, uz tālākiem kritērijiem, um, ko varētu izstrādāt. Nu, galvenais, kas uh, mums šobrīd vajadzīgs, vajadzīgs uh, paplašināt mūsu kapacitātes, tam ir nepieciešami zināmi resursi. Komisija uz to arī atsaucās savā vērtējuma vēstulē 18. gada beigās, un es ceru, ka mūsu sadarbība veiksmīgi turpināsies. Paldies! Dolmetšerin un dolmetšerin. Dargie kolēģi, mums tiešām trūkst laika, mūsu tūki mūs drīz pametīs, mums ir palicis tikai mazliet laika, ja vēlties uzdot jautājumus tad uh, jums tas ir jādara ļoti kodolīgi. Mēs varētu veidot runātāju sarakstu, gaidu, kurš vēlēsies pieteikties, izteikties. Redzu, ka neviens, neviens. Slavako kungs, lūdzu. Tiek ganz kurz. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Витале. Драги колеги, Виталс Кунгс, Es eh, ļoti uzmanīgi klausījos eh, jūsu teiktajā. Jūs eh, teicāt, ka jūsu misija ir palīdzēt Eiropas iestādēm tieši saistībā ar tulkošanas jomu. Es zinu, ka jūs sastrādājaties ar daudzām Eiropas aģentūrām un ka tās viss ir atkarīgs no jūsu sniegtiem pakalpojumiem un jūs lielu uzmanību pievēršat kvalitātei. Uh, Eiropas Savienības eh, likumos ir eh, ierakstīts, eh, cik būtiskā ir valodu daudzveidība Eiropas Savienībā. Tomēr šobrīd jūs ierosināt arī tulkojums uz citām valodām, un mans jautājums ir šāds. Kādās citās valodās jūs vēl tulkojat, cik daudz procentos notiek šādi tulkojumi? Es pats Eh, pētu šo eh, jautājumu savā grupā eh, saistībā ar budžeta kontrolas procedūru, un es ļoti uzmanīgi izpētīju jūs teikto. Uh, Būtings kundze. Jā, man ir viens komentārs un viens jautājums. Tad, kad jūs tulkojat parlamenta vajadzībām, būtu labi, ja jūs ievērotu konsistenci par uh, attiecībā uz saīsinājumiem, kas attiecas uz politiskajām partijām, jo ir vairāk kā 600, jo es, piemēram, man rāda pārpratums, ka ir ETP, EPP, ilgu laiku domāju, ka tā ir, ir dažādas partijas, eh, bet ja jūs tiešām ievērot šo konsistenci, tas mums tiešām uzlabotu dzīvi. Un nākamais jautājums, vai jūs esat gatavi tulkot zīmju valodā, jebkurā valodā, jo mums eh, drīz tiks ievēlēts uh, kuru mēms deputāts, un tad es gribētu uzzināt, kā jūs rīkotos, ja ierastos šādi cilvēki. Vitāli kungs, lūdzu ļoti īsas atbildes. Oui, alors, le rôle du... Uh, paldies. Uh, tulkošanas centru uh, loma ir tulko tekstus. Un uh, Šobrīd tātad, mums nav šīs tā, zīmju valodas tulkojums paredzēts kā pakalpojums, iespējams, kaut kad nākotnē. Ja jūs runājat par tulkošanu no zīmju valodas, tad drīzāk tā ir runa par mutisko tulkošanu. Un tas, tas ir tieši mutiskās tulkošanas pārziņā. Okay. Ich sehe keine weiteren Redzu, ka neviens vēlā, vairāk nevēlas izteikties. Dargie kolēģi, ar to arī noslēgšu šo sanāksmu un atkal tiksimies pulksten 15. šajā pašā telkā. Priekšsēdētājs sirsnīgi pateicis tūkiem. Līdz vēlākam un jauku pusdienas pārtraukumu.